about the meeting, about the study. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I think uh, we... Uh, Labdien, dāmas un kungi. Domāju, ka mums ir pietiekami liels uh, deputāts skaits šeit klāt. Varat sākt. Tad, tā skaitā arī par izskatāmo jautājumu par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Uh, Un vēlos atgādināt, ka iepriekšējās sanāksmēs aicināju padomus priekšsēdētāji šos jautājumus aktualizēt savā dienas kārtībā un tādēļ eh, aicināja arī viņi ierasties eh, pie mums uz komitejas sēdi, lai skatītos arī un iepazītos ar to, kā mēs strādājam. Manuprāt, tiešām ļoti labi iespēja to pateikt brīdī, kad mums eh, klāt bija padoms priekšsarētājs. Labi, ķersimies tagad pie oficiālajiem jautājumiem. Tātad dienas kārtība jums ir izdalīta. Es vienkārši vēlējos jūs atgādināt, ka mēs e, arī rītdien strādājam šajā pašā telpā, kas man liekas ļoti liela, un rītdien tā būs praktiski pilna, manuprāt, jo rīt mēs e, izskatīsim jautājumus vairākus, kas ir svarīgi tā skaitā par eh, vienotu tirgu nodrošināšanu patērētājiem un iedzīvotājiem, un Marija Monti arī būs atgriezusies. Eh, būs atgriezies eh, Montikungs, lai runātu par, savu, ja, par saviem jautājumiem attiecībā uz vienotu tirgu nodrošināšanu patērētājiem un pilsoņiem. Tāpat arī Vēlers kundze. Uh, būs iespējams, bet, diemžēl, ne, nevarēja ierasties Cerkovskī kungs, eh, kurš ir eh, šobrīd Polijā. Līdz ar to mēs tā vietā pāriesim pie koordinātora sanāksmes. Tātad, ja nav iebildumi, tad mēs apstiprinām šādu dienas kārtību. Vairāk paziņojumu man nav. Eh, vienkārši vēlējos oficiāli lūgt jūs e, apskatīt 23. februāra un 16. 18. mārta sēžu protokols un, ja nav iebildumu, tad apstiprināt tos, jo savādāk mēs uzskatīsim, ka tie ir apstiprināti tā, kā tie ir. Labi, pāriesim pie viena no mūsu vien e, svarīgākajiem jautājumiem pirmā lasījumā. E, skatīsim Barbaras Veilers vadībā konkrēti uh, iesniegtos grozījumus. Tālāk es došu vārdu ēnu referentiem par šo priekšlikumu. Hanslik, Kreutzmann kungs, Ruler kundze, Kozišnik kungs. Kozišnik kungs ir plenārs sēdē, varbūt viņš vēlāk mums pievienosies. Tad pēc tam arī jebkurš cits deputāts varēs izteikties. Tad Brinkman kundze arī laikam ir šeit. Tad, protams, varēs izteikties par groziem, un Brian Kungs arī ir šeit. Tā kā viņš arī noteikti varēs izteikties, tāpat arī citi. Eh, uzklausīsim tad Vailers kundzes viedokli par grozījumiem, kuru viņi ir līdz šim saņēmusi. Lūdzu. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Mm, ich äh, möchte mal damit beginnen, äh, dass es ähm,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 Um, I think it was Polish, I think. English. Hmm. uh, so we couldn't. Uh, could we just ask the uh, just to check the channel? Uh, so if you'd like to carry on, we'll da. hopefully be listening ich to what you have to say. Das Mikro an. Geht's jetzt? Geht es jetzt? Aha. Naja, der Vorsitzende sollte das ja auf jeden Fall verstehen. Also, uh, äh, Tātad priekšsēdētājs sākšu vēlreiz. Daudzie grozījumi eh, ir pārsteiguši nevien mani, bet arī daudzus citus. Eh, no otras puses es varētu norādīt arī, ka eh, neraugoties uz šiem daudziem atšķirīgiem viedokļiem, šodien ēnu referentu sanāksmē, kur mēs pārunājām grozījumus, uh, mēs eh, nonācām pie tādas eh, daudz maz vienotas pozīcijas, kādā virzienā mums ir jāstrādā, un es arī priecājos par to, ka, mm, ka attiecībā uz šo tiesību aktu eh, mēs esam rīkojušies nedaudz atšķirīgi no tā, kā komisija to ir vēlējusies, un uh, pieņemot eh, šādu lēmumu, eh, mēs nepiemērosim tikai tādus saudzīgos eh, pasākums, jeb soft law, bet arī stingrāks pieejas. Tātad mums ir vajadzīgs tiesība akts, kas nav pārāk sarežģīts, kurā nav pārāk daudz izņēmumu, bet tāds tiesība akts, kas veidos līdzsvaru starp oficiālo sektoru un eh, arī privātajām līgumslēdzēju pusēm. Uzklausīšanas jau ir, ka eh, vairums eh, šajā komitejā ir vēlējušies tādu vienotāku tiesību aktu un mazāk izņēmumu. Es nevēlētos tagad iet cauri visiem šiem grozījumiem, ehm, bet ir, ir bijuši bez, bez tādiem pamatgrozījumiem vēl tādi papildu grozījumi, kas eh, ir eh, iestrādāti šajā direktīvā. Bet eh, debatēji svarīgi bija tas, ka mēs radām līdzsvaru, lai, lai varētu īstenot šos eh, noteikumus, ņemot vērā tiesību aktus, kas jau ir bijuši dalību valstīs, eh, piemēram, Lielbritānijā, Nīderlandē, un eh, attiecībā uz dažiem punktiem mēs jau esam panākuši vienprātību. Galvenais jaunievedums ir tāds, ka Eh, visi ēnu referenti no visām frakcijām, un šķiet, ka visas frakcijas bija šorīt eh, pārstāvētas. Tātad šīs frakcijas ir devušas signālu, ka viņi vēlētos eh, panākt saskaņotību nevien attiecībā uz šiem soda procentiem, viena vai divu procentu apmērā, Jā, gan attiecībā uz uh, oficiālo, gan publisko, gan privāto sektoru, gan arī viņi vēlētos saskaņot uh, maksājuma termiņus. Un uh, aprīļa beigās uh, mēs vēlētos tātad šiem, šiem valsts iestāžu spēlētājiem arī piedāvāt uh, atsevišķus noteikumus. Um, te ir runa par 30 dienu maksājumu termiņu publiskajam un privātajam sektoram, kā arī izņēmumu, um, ja tam rastu pamatojumu. Un te es nevaru tā noteikti vēl neko teikt, jo Strasbūras nedēļā es vēl tikšos ar ēnu referentiem, bet varētu būt tā, ka 60 uh, dienu termiņu mēs ieviesīsim uh, B2B, ja uzņēmums uzņēmumam uh, pusēm. Un tas nozīmētu to, ka mēs nedaudz atkāpsimies no pašreizējā principa harmonizācijas virzienā. Uh, Un beigās es gribētu norādīt arī, ka es personīgi ieguldīju darbu un arī mana frakcija atbalstīja mani šajā politiskajā nostājā ka uh, līgumslēgšanas brīvība un uh, komercdarbības brīvība ir brīvība, kas ir jāievēro, bet uh, uh šī komiteja uh, šīs komitejas vairākums eh, vēlas eh, vairāk pievērsties eh, šim saskaņošanas, jeb harmonizācijas jēdzienam, pat vairāk nekā šim līgumslēgšanas brīvības principam. Un, un arī. Un arī vidējo uzņēmumi ir vēlējušies līdzdarboties, ir izskanējusi vēlme pēc stingrāk striktākiem eh, noteikumiem, bet eh, daļa mazo vidēju uzņēmumu savukārt ir vēlējušies arī lielāku elastīgumu. Un eh, es varētu atbalstīt priekšlikumu, ieviest noteikumus šiem B2B un arī ieviest 60 dienu termiņu ierosināju šīs lietas nobalsošanai. Tāda šobrīd ir notikuma attīstība lielos vilcienos. Mm, es ceru, runājot par citiem punktiem, jo īpaši par šo 2% jautājumu, mm, mēs te vēl diskutēsim par to arī Strasbūrā, taču es ceru, ka šīs lietas nekļūs par lielām problēmām. Un mm, šī eh, skaidrība, kas ir eh, panākta, liecina par to, ka vairums eh, citu grupu vēlas panākt lielāku harmonizāciju. Un, un es ceru, ka mēs arī to panāksim turpmākajās sarunās. Paldies! Thank you very much indeed for um, Labi, paldies eh, par šo visaptverošo pārskatu, un tad eh, centīsimies atgriezties pie dažām lietām, eh, ejot uz priekšu. Jūs sacījāt, ka ir lielākai daļai arī varētu atrast kompromiss. Tas mums, protams, lielā mērā atvieglos balsošanu. Hanslikun, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Man tiešām prieks eh, redzēt eh, šos eh, rezultātus, kas ir tikuši sasniegt, apsveikumu referentei. Mūsu sadarbība līdz šim ir bijusi ļoti veiksmīga. Un šodien, tiekoties visiem ēnu referentiem, um, mēs varējām pārliecināties par šo labo sadarbību. Attiecībā uz mūsu grupas nostāju, jāsaka tā, Tik tiešām mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus. Tos varētu sadalīt četrās grupās, bet pirms es ķeros pie to detalizētas apskatīšanas, es vēlos jūs informēt par to, ka, eh, man liekas, šis maksājuma kavējuma jautājums, to nevar eh, tikai un vienīgi eh, ierobežot uz publisko sektoru. Tas ir ļoti svarīgs arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Līdz ar to es vēlētos ierosināt skatīt situāciju ar maziem vidiem uzņēmumiem un mēģināt viņiem palīdzēt strādāt vienotajā Eiropas tirgu, kopējā tirgu. Līdz ar to maksājumu kavējumu direktīva ir ļoti labs eh, likumdošanas eh, priekšlikums un daudz mazo vidē uzņēmumu pārstāvu ļoti cerīgi uz to raudza, raugās. Uh, es uzskatu, ka mums nevajadzētu nodalīt situāciju par publiskām iestādēm un maziem vidējiem uzņēmumiem. Un tikai tad mēs varēsim runāt par funkcionējušu iekšējo tirgu. Tad, kad noteikumi attieksies absolūti uz visiem. Krīzes laikā mēs, protams, vēlamies palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem, bet mums ir jāapzinās, ka viņiem ir ļoti svarīgs likviditācija jautājums. Viņiem ir nepieciešams saņemt to naudu, kas viņiem pienākās, tajā laikā, kad tas ir nepieciešams. Un tieši tad mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus, kur mērķis ir virzīties uz, eh, uz saskaņotību arī norēķinos starp uzņēmumiem. Un Tieši šajā aspektā līgumos starp uzņēmumiem mēs vēlamies noteikt arī maksimālo maksājumu termiņu 60 dienu apmērā, kas attiecās uz attiecībām starp publiskajām iestādēm un privātai uzņēmumiem. Uh, ierosinājums ir 30 dienas plus vēl iespējams papildus 30 dienas ļoti īpašos gadījumos. To mēs vēlētos paredzēt tātad 30 plus 30 tāda formula. Kas attiecas uz sankcijām, par kurām jau tika runāts, mēs uzskatām, ka sankcijas um, var nedot vēlamo pozitīvo rezultātu. Es runāju konkrēti par 5% priekšlikumu. Var izrādīties, ka tas būs sloks, kas kļūst uzņēmumiem pārāk smags. Un runājot ar uzņēmumu pārstāvjiem, Kopumā radās iespējas, ka uzņēmumi nemeklē iespēju piemērot papildus sankcijas, lai saņemtu lielāku kompensāciju. Tā vietā viņi labprātāk līdz noteiktajam termiņam saņemt viņiem pienākušos naudas summas. Tieši tādēļ arī šķiet, ka būtu principā saprātīgi atteikties no šī 5% soda naudas punktu, jo uzņēmumu pārstāv galvenokārt arī slietas e, šajā virzienā. Un cerams, mums izdosies atrast e, vienprātību un varēsim atteikties no šīs 5% soda naudas. Tālāk atgūšanas izmaksas Priekšsarētā kungs, es, eh, protams, atbalstu eh, Eiropas komisijas izvirzīto priekšlikumu, ka gan publiskā sektora, gan privātā sektora pārstāvjiem ir jābūt vienotiem noteikumiem. Es domāju, ka mēs varēsim eh, atrast kopsaucēju arī šajā jautājumā. Es gan pati sliektos pieņemt eh, šo nemainīgo summu 100 eiro noteikti to kā robežu vērtību un būtu pret 1% eh, sankcijas ieviešanai. Bet es domāju, to mēs varam Strasbūrā vēl pārunāt un panākt kompromisu, kas būs pieņemams visiem. Tas arī viss, ko es vēlējos teikt. Paldies eh, arī Veiders kundzei par labo sadarbību. Paldies. Tālāk Kreitmankungs. kungs. Paldies priekšsēdētāji. Ehm, man tas ir eh, pārsteigums, bet mēs esam nonākuši pie kompromisa un uh, nolēmuši par uh, risinājumu, kas uh, varētu palīdzēt MVU, bet te pašā laikā tas nozīmēs arī izmaiņas sistēmā. Kompromisi nevar apmierināt visas vēlmes. Komisija bija ierosinājusi šo 5% soda naudas robežu. Mm, notika diskusija arī par šo vienlīdzīgo izturēšanos pret uh, valsts iestādēm un privāto sektoru. Un uh, Vācijā mums nav šādu te soda naudu, tāpēc mēs nevarētu ieviest šo soda naudas uh, procentu. Uh, tad, tad notika diskusija par uh, sistēmas maiņu un palīdzēšanu mazajiem un vidējiem uzņēmiem, bet uh, tagad, kā jau kolēģi ir norādījuši, Tas ir eh, kļūst daudz vienkāršāk ar eh, jaunajiem eh, tiesību aktiem, un to varētu izskaidrot trīs posmos. Mm, te varētu runāt par šo līgumslēgšanas brīvību un 60 dienu termiņu. Privātajā sektorā viņi tad varētu lemt, ko viņi vēlas darīt, bet vairāk laika viņiem netiktu dots. Mm, kā jau norādīts, izmaiņas palīdzētu šiem vidējiem uzņēmumiem, bet uh, eh, 60 dienu termiņš eh, varētu palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem. Ehm, protams, eh, vienprātībā panākot ir jāņem vērā arī ehm, birokrātiskais sloks un citas problēmas. Tā būs paradigmas izmai, izmaiņas paradigmā, ja mēs eh, pieļausim šo 60 dienu termiņu un uh, Un, un tad, eh, kā jau tika minēts, ir ierosināts arī 9% likme 10% likmes vietā. Eh, šorīt eh, ēnu referentu sanāksmē mm, Vailers kundze arī tur bija klāt un zina, ka tik lemts, ka mēs vēl tiksimies Strasbūrā un lemsim par šiem jautājumiem aprīlī. Paldies, tālāk Rulēčkungs. Jā, es vēlētos pateikties referentei, bet gribētu norādīt arī uz vienu punktu, kur, manuprāt, ir pretruna. Uh, man ir liels prieks, ka mēs vairs nerunājam par soda naudām un par uh, soda procentiem. Um, te ir runa par kavējumu naudām, un tā vairs, tas vairs nav sods, uh, sots tiem, kas tas vairs nav sots, bet tā ir kavējuma nauda tiem, kas nav iekļaušies termiņā ar saviem maksājumiem. Un, uh, kā jau tika norādīts, uh, mums uh, vajadzētu arī svītrot šo soda jēdzienu arī no tiesību aktiem un runāt par kavējumu naudu. Un uh, te mēs ar uh, frakciju vēl runāsim par to, bet principā principā, ja runa būs par sodu naudām, tad mēs ierosināsim uh, nulīgi, nu, balsot pret šo grozījumu. Labi, tad uh, tālāk dosim iespēju uh, ēnu referentiem izteikties, un pēc tam mums ir arī vēl kolēģi no citām komitejām, Buzoji, Kungs, un varbūt, ja ir vēl kāds, tad dodiet mums ziņu šobrīd, Dion Kungs. Kēne, die, Jā, paldies. Es vēlos atbalstīt tos, kas jau ir apsveikuši Vēlers eh, kundzi par eh, labo sadarbību, kāda mums ir veidojusies. Arī es vēlos viņiem pievienoties. Un man tiešām ir bijis prieks strādāt kā referentam šajā eh, lietā. Tas ir arī ļoti svarīgs jautājums daudziem uzņēmumiem. Un tad uz šāda fona var piebilst, ka es eh, strādāju ļoti cītīgi, lai vienkāršotu grozījumus. Var minēt arī piemērus, iesniedzu uh, ierosinājumu eh, šeit attiecībā uz um, vienošanos ar uzņēmumiem, tātad, lai samazinātu eh, šo normu uz 30 dienām, bet, nu, ja neviens nepiekrīt un 60 dienas paliek, tad eh, varam palikt pie tā. Tālāk par atgūšanas izmaksām. Eh, kolēģi ierosināja pieturēties pie vienotas summas. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Šāds ierosinājums, tas mums arī varētu vienkāršot lietas. Uh, Tālāk runājot par eh, procentu maksas eh, palielināšanu, man gan bija priešlikums, bet es eh, vienkārši nolikšu to malā, pievienošos vairākumam. Par līgumslēgšanas brīvību. Mums nevajadzētu šai jautājumā sevi muļķot ar to, ka šī būtu tāda ļoti eh, plaša, izplatīta lieta. Nu, šeit ir, protams, jāpiemēd arī negodīgi līgumslēdzēji. Un, Un šeit mēs vienkārši palīdzēsim eh, maziem vidējiem uzņēmumiem eh, viņu tiesvedībās pret lielajiem eh, uzņēmumiem par to, ka tie nepildi maksājumu saistības. Tā kā principā šie, šis lietas jau pastāv dzīvē, un mēs vienkārši vēlamies skaidrāks kritērijs noteikt, lai mēs nenonāktu situācijā, kad ir nepārtrauks tiesvedības. Tā kā es nezinu, vai kolēģi tam ir pievērsuši pietiekamu uzmanību arī, manuprāt, tās jau ir lietas, kas jau pastāv. Un tad vēl viena lieta šie izņēmumi, kas paredzēti valsts iestādēm, e, tad, piemēram, Nīderlandē daudzas valsts iestādes neievērošais 30 dienu termiņus. Tas mums arī šeit ir dokumentā rakstīts, un es domāju, ja mēs eh, piešķirsim viņiem vēl izņēmumu iespējas eh, tā rīkoties, tad viņi to, protams, izmantos. Es domāju, mums vajadzētu pieturēties pie stingras, negrozām termiņa, un, ja mēs vēlamies kaut kāds atvieglojums piešķirt, par tiem ir jārunā, bet nevajadzētu piešķirt atkal dažādas atvieglojumus, kas atkal gal galā nav novedīts pie tiesvedības. Labi, paldies. Tālāk uzklausīsim deputātus. Tātad bez jau nosaktējiem eh, Vanoja kungs un Švāb kungs. Šobrīd Gefaras kundze. Jā, dankeschön, Herr Vorsitzender. Eh, jā, paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties Vēlērs kundzei par labo darbu. Tas nebija viegls darbs. Eh, mm, strādāt pie šī dosie. Te bija uh, tādi delikāti jautājumi, noteikumi uzņēmējiem, to starp arī valsts sektoru uzņēmumiem un tam, kā tad mums ar viņiem rīkoties. Un, uh, manuprāt, uh, šobrīd uzņemtais kurs ir diezgan labs, tas ir labs ziņojums, par kuru balsot. Un, cik es esmu dzirdējusi viedokli no frakcijām, arī tās varētu atbalstīt šo ziņojumu un tas ir labi. Es gribētu paust eh, izbrīnu par eh, notikumu pavērsienu diskusijā, mm, un par to brīnījās arī Vailers kundze. Proti par to, vai vajadzētu iekļaut arī šos B2B, jeb eh, starp uzņēmumu norēķinus. Diskusijās, kur ir runa par līgumslēgšanas brīvību, tika pārstāvēta pretējā pozīcija. Labējās eh, frakcijas vienmēr bija norādījušas, ka līgumslēgšanas brīvība ir svarīga, tā ir sargājama, un šobrīd eh, notiek pretējais. Eh, labi, bet principā mēs varētu tam arī piekrist, kaut arī manā frakcijā par to vēl būtu jādiskutē. Pas, vai, vai par to, vai pastāv vienprātība attiecībā uz šo kompromisu. Un uh, Un tāpēc eh, mēs vienkārši vēlreiz eh, par to runāsim, mm, bet es gribētu kopumā mm, uzklausīt vēlreiz komisiju un arī juridisko dienestu par šiem jautājumiem, jo mani māc eh, bāžas par to, ka ja mēs kādā virzienā dosimies par tālu, un proti šajā starpuzņēmumu norēķinu virzienā, uh, Vai te nevar rasties problēmas, kā jūs jau Kreutzmann kungs norādījāt, ar šīm 60 dienu problēmām un līgumslēgšanas brīvību? Un ja šeit vairs eh, nepiedalās eh, padomu, tad tas mums nav pieņemami. Un eh, nedrīkst arī notikt tā, ka vispār vairs nav nekādu nekāda regulējuma. Un tāpēc es labprāt eh, uzklausītu arī citas eh, Eiropas eh, Savienības institūcijas to nostāju šajā jautājumā. Paldies, Gebhards kundze, un skatoties no manis kā priekšsēdētāja viedokļa un arī no sekretāra puses, mēs mēģināsim šos priekšlikums padarīt juridiski adekvātus, jo es domāju, ka, komisija, ka komitejai mums ir jāzina par to, kāds ir šis pamats, pirms mēs par to balsojam. Pildalgo kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos apsveikt jūs ar to, ka jūs tiešām esat iestājušies par to, ka ir jābūt juridiskajam pamatam, un jūs arī esat iestājies par to, ka mēs par šo direktīvu komitejā runājām. Jo juri komitejā par to ir lausti šķēpi, un arī mēs to darīsim šeit, un jau to darām. Bet eh, tikko šeit jau izskanēja, ka Kaut kas ir ar jūsu mikrofonu, saka priekšsēdētājs. Varbūt jūs variet izslēgt mobilo telefonu, jo kaut kas nav kārtībā ar mikrofonu, ir kaut kādi blakus trokšņi. Varbūt jūs vienkārši varat pārsēsties pie cita mikrofona. Labi. Labi, tā tad, eh, jā, es atvainojos. Katrā ziņā nav viegli šeit ar tiem mikrofoniem tikt galā. Tātad, ko vēlējos pateikt? Tieši kā jūs teicāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs Eiropā izgatavotu un pieņemtu labu likumdošanu. Un šajās diskusijās jau izskanēja, ka uzņēmumi no mums sagaida, lai mēs iestrādātu šajā direktīvā svarīgus punktus, bet kā jau jūs teicāt, ir svarīgi, lai mēs pieņemtu labu likumdošanu, kura būtu izpildām reālajā dzīvē. Juridiskā komiteja jau ir lauzusi šķēpus par šo direktīvu, un eh, mums šobrīd būtu jāatbild par mums uzticēto mandātu. Man ir liels prieks, ka šodien mēs esam dzirdējuši par to, ka to tikpat kā jau esam panākuši. Tas attiecās arī uz piekto punktu, Tā tad svarīgākais ir, lai mēs sagatavotu labu likumdošanas aktu. Es eh, vēlētos piedzīvot, lai šis likums iziet parlamentam cauri pietiekami glūdi, taču tad ir nepieciešams eh, ieguldījums no visām atbilstīgajām komitejām, nepieciešama vesela virkni sankciju, kuras man nepatīk. Mans eh, labs kolēģis Ečabrijas kungs Spānis teica, ka viens no veidiem, kā cīnīties pret kavējumu novēršanu, ir pieņemt likumu par savu veidu apdrošināšanu. Piemēram, piecas dienas pēc maksājuma termiņa beigšanās varētu tikt pieņemts kādas sankcijas, un nevis runājot par parādu atmaksu juridiskā ceļā. bet apdrošināšana jau pēc tam, kad nodarījums ir noticis, nav pieņemama. Tātad, ja kolēģis ir kompetents, es uzskatu, ka mans spāņu kolēģis ir kompetents, un e, tomēr šobrīd mēs mēģinam ieviest, un es uzskatu, ka to vajadzētu nodrošināt ar biznesa uzlabošanu. Un šajā direktīvā tas nav iespējams. Runājot par novēlotiem maksājumiem, protams, mums ir eh, jārunā arī par citām definīcijām. Kā jau iepriekš tika teikts par maziem un vidējiem uzņēmumiem, mums eh, ir jāskatās arī uz citām interesēm un nevis tikai uz juridiskajām. Mums ir jānodrošina, lai mazie un vidējie uzņēmumi negaidītu uz mums kā uz debesu mannu. Mums viņiem ir jāpalīdz. Un viņi sagaida, lai mēs to darītu pietiekam ātri. Tā tad mums ir jāaizstāv mazo un vidējo uzņēmumu intereses. Un tad mēs arī attaisnot mūsu kā parlamentāriešu uzticību. Vēl bez tam ir iekļauts arī zināms risks, kas ir saistīts arī ar direktīvas, uz to, kā direktīva attiecās uz publiskajām iestādēm. Manam kolēģim ir ļoti strikts viedoklis par to, ko nozīmē sabiedriskā pārvalda, valsts pārvalda un kāda būtu to loma maksājuma kavējuma novēršanā. Tātad uzņēmumi, kuros lielākā daļa akciju pieder valstī vai pašvaldībai, tie var tikt uzskatīti par publiskiem. Un es uzskatu, ka ir samērā liels risks iekļaut šādā pieņemumā, jo publiskās iestādes vienmēr var apiet likumu ar līkumu, un tās ir tieši valsts iestādes, kuras var radīt uzņēmumus, kas darbotos viņa in interesēs. Un neesam pārliecināts, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt šāda veida praksi. Mums eh, ļoti strikti ir jāizvērtī, ko nozīmē valsts uzņēmums, lai nebūtu tā, ka mēs izstrādājam juridiski plānprātīgus lēmumus, un es vēlētos, lai mūsu komiteja par to iestātu. Paldies, ka jūs eh, atnācāt uz mūsu komiteju un dalāties savā viedoklī. Ir vesela virkne runāt gribētāji, Bezoja kungs, Vaņoja kungs un virkne citu. Un tad mēs eh, beig, noslēdzam runātāju sarakstu. Tā tad es zinu, ka šīs ir ļoti svarīgas diskusijas, tāpēc es nevēlētos tās apraut. Nākamais bezoīkums. Propunerea pe care o discutăm este cu adevărat o propunere importantă și... Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, šis priekšlikums ir no dienas svarīgs un mums ir jāpārliecinās par to, ka uh, šeit uh, uzņēmumi nav spiesti, uh, netiek, netiek bargi piespiestas veikt savus maksājumus, un tas jau īpaši attiecas uz valsts sektoru. Un šie mazie un vidējie uzņēmumi Uh, to situācija varētu pasliktināties daudzās dalību valstīs. Es gribētu apsveikt Vailers kundzes iniciatīvu un arī ēnu referenta iniciatīvu. Uh, jums uh, tādā vai citādā veidā ir izdevies panākt kompromisu, runājot par šīs tozares būtiskajiem aspektiem. Bet es tomēr gribētu norādīt, uh, ka mums e, vajadzētu paturēt šo 5% soda naudu e, nevis privātiem uzņēmumiem, bet gan valsts sektoram. Tā domā viena daļa manu liberālo kolēģu. Kaut un ir viedoklis arī, ka Eiropas komisijas direktīva nav pietiekami stingra. Uh, jā, termiņš 30 eh, dienu un 60 dienu garumā. Kas tad īsti notiek, ja netiek ievērot šis 60 dienu termiņš? Tad vairs nav iespējas eh, ieviest uh, soda procentus. Un tāpēc uh, arī daudzas dalību valstis nevēlas īsti ieviest šo direktīvu. Um, Es, es ceru, ka mēs uh, gūsim visu iesaistīto pušu atbalstu, un es pateicos jums par uzmanību. Jā, paldies, joprojām ir pieteikušies runātāji. Uh, varbūt es varētu lūgt uh, precizēt šo sarakstu. Mm. Tagad nākamā runātāja, pēc tam Vaņo kundze. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Es vēlētos eh, pateikties Vēlers kundzei un apsveikt viņu. Tas ir eh, bijis grūts uzdevums, un viņa ir veltījusi tam daudz laika, sarīkojusi daudz sanāksmju ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Un es arī vēlētos eh, ņemt vērā, lai jūs ņemtu vērā manas bažas un daudzu citu kolēģu bažas par to, ko komisija savā par šo, šo plaisu, ko komisija veidos starp privātajām un valsts eh, uzņēmumiem. Kopā ar kolēģiem mēs eh, uzskatām, ka būtu labāk vienkārši svītrot piekto pantu un paturēt trešo pantu, kurā runa par visām iestādēm un eh, viņu statusu neatkarību. Es runāju ar citu politisko grupu kolēģiem Un uh, viņi ir runājuši arī par iespēju svītrot trešo pantu un padarīt vispārīgāku piekto pantu. Uh, loģiski apsvērumi šo abu versiju pamatā ir tādi paši, un manuprāt, mums vajadzētu izvairīties no dublēšanās starp šiem pantiem, jo tas uh, rada sajukumu. Visu beidzot, mēs gribētu iekļaut uh, īpašus noteikumus, kuros ir iekļauts 60 dienu izņēmums visām slimnīcām. Uh, Mums jāņem vērā veids, eh, atšķirīgie veidi daži dalību valstīs, kā tiek organizēta veselības aprūpe. Dažās valstīs ir 30 dienu maksājuma termiņš būtu kaut kas neiespējams. Un tas nenozīmē, ka šeit pietrūkst labās gribas. Mm, runājot vēl par eh, maksājumu termiņu, kompensācija, kas atbilst eh, parādu summai, varētu būt laba doma. Uh, Un, eh, un tas eh, nenozīmē, ka mēs leģitimizējam maksājumus pēc eh, šī maksājuma termiņa. Te būtu tādas divpusīgas sankcijas. Bet, jā, ir daudz grozījumu, barbariem būs daudz darba. Un, bet šķiet, ka vairums šo grozījumu ved mūs pareizajā virzienā. Galvenā doma ir vienkāršot situāciju, padarīt spēles laukumu pārskatāmāku. Un es uh, ceru, ka es eh, Barbarai varēšu sniegt arī konstruktīvus kompromisus un viņai izdosies pilnveidot šo tekstu. Oui, alors, merci à, à Barbara pour la qualité de... Paldies Barbarai par eh, viņas darbu Un uh, es vēlētos pateikties par lielisko darbu un arī par to, ka viņi ir uzklausījusi visu politisko grupu teikto. Bernadette jau tikko teica par to, par ko esam vienojušies. Mēs runājam par grozījumiem. Runājām par valsts un pašvaldības uzņēmumu maksājumu novēlošanos. Vēl viena piebilde. Tā saucamie vienreizējie maksājumi. Varbūt, ka tos varētu izmantot tādējādi, ka tie neiet cauri visai sistēmai. Tātad jūs ierosinājāt, ka 3% no parāda summas, ja tie nav atmaksāti 90 dienu laikā, un pēc 90 dienām stājas spēkā 5% parāda procents. Tas ir tas, ko vēlējos piebilst. Uh, äh, paldies, Švāba kungs. Paldies, äh, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties äh, referentei un arī citiem par konstruktīvajiem komentāriem Vēlērs kundzes darbam, bet es gribētu norādīt vēl vienu lietu, kas vēl netika pieminēta. Komisijas ietekmes novērtējums ir parādījis, ka būtisks faktors eh, šo mm, kavējumu sankciju ieviešanai ir arī mm, biznesa kontakti. Un mm, tas nozīmē, ka šo maksājumu kavētāju problēma, kā jau tika norādīts, ir eh, tāda, ka viņu sektors ir diezgan stingri reglamentēts, bet situācija nav tāda, ka viņi nevēlētos šos eh, noteikumus ieviest, bet gan, ka viņi neredz tajos risinājumus savai situācijai. Otrakārt, varbūt eh, šis 60 dienu termiņš, tas būtu pārāk smags un šobrīd tiesība akti paredz 30 dienu termiņu un 7% riskējam naudā. Bet varbūt mēs varētu spērt soli uz priekšu, neraugoties uz neatrisinātajām problēmām. Mm, es saprotu, ka dalība valstis nav vēl gatavas mm, šo problēmu līdz galam risināt, bet mm, būtu labāk, ja mēs mēģinātu rast kompromisu šīm problēmām. Un 9% likme jau ir diezgan augsta, un eh, ja, ja uzņēmumi, ja, ja, šie, ja šie zaudējumi tiktu konkretizēti, šī procentu likme varētu kļūt vēl augstāka. Eh, visu beidzot es gribētu atsaukties uz Kreutzmanu kunga teikto. Uh, mūsu priekšlikums. Es, es te neuzskatu sevi par labējo frakcijas pārstāvu šeit, bet definīcija valsts sektors, eh, tā mums eh, ļauj piemērot eh, vispārīgus noteikumus. Un varbūt mēs varētu izvēlēties vienkārši 60 dienu termiņu un izvairīties no turpmākajām problēmām. Paldies! Uh, you, Paldies, un tagad, kur atsebild kundze. Es tiešām vēlētos, lai es pārstāvētu mazo uzņēmumu partiju. Un e, es tiešām uzskatu, ka šī tiesību akta galvenais nolūks ir izvairīties no pārmērīgas birokrātijas un atvieglot maziem un vidējiem uzņēmumiem maksājumu iekasēšanu. Runājot par aptvērumu, vēlētos dzirdēt paskaidrojums. Pirmajā punktā ir teikts, ka tas attiecās uz visiem maksājumiem, kuri attiec uz visiem maksājumiem un to novēr, maksājumu kavējumu novēršanu komercdarējumos. Runājot par diviem citiem ekonomiskajiem partneriem, tajā skaitā arī valsts uzņēmumiem. Tātad es jau sākumā uzskatu, ka biznes to biznes ir šī likumdošanas akta sastāvdaļa. Varbūt, ka es kaut ko nepareizi sapratu, bet tieši šajā man kaut kas nav kārtībā. Um, like... Vēl viena lieta, ko es vēlējos norādīt, ir tāda, ka uh, mazie uzņēmumi mēdz būt kreditori, taču ir arī debitori. Un mums ir jāparaugās arī uz šo uzņēmumu daļu. Uh, protams, uh, es pievienojos pateicībai Bārbarai un visiem, kas šeit līdzdarbojās, bet es gribētu norādīt uz vienu lietu. Man um, ir izsakām ne tikai pateicība, bet arī daži komentāri. Es esmu krīzes gaitā pieredzējusi to, ka līguma slēgšanas brīvība patiešām ir vērtība, bet te var rasties arī pārkāpumi. Un mums ir jābūt pavisam skaidram regulējumam, lai izvairītos no pārkāpumiem un arī no bankrota iespējām. Uh, Un tāpēc es vēlētos aicināt jūs apsvērt šeit eh, iespējas pilnībā izmantot līguma slēgšanas brīvību un ieviest griestus 90 dienu apmērā. Varbūt krīzes, varbūt uh, sektori, kuros pastāv atšķirības, vai ir jāpiemēro izņēmumi sarunu ceļā, kas eh, ļautu mazajiem uzņēmumiem uzelpot brīvāk. Uh, Un es pilnīgi atbalstu tos, kas e, norādījuši, ka būtu jābūt vienlīdzīgai attieksmei arī pret valsts uzņēmumiem. Galvenā atšķirība starp valsts iestādēm un privātiem uzņēmumiem ir tāda, ka privātie riskē. E, valsts uzņēmumi operē ar budžetu, par kuru ir lēmuši politiķi, un tāpēc te ir runa par birokrātiju. Te nav runa par to, ka nauda neeksistētu, bet gan par to, ka visa šī papīra gūzma produktīvi nedarbojas. Visbeidzot, priekšsēdētāji, es lielā mērā piekrītu tam, ka mums nevajadzētu ieviest sodus. Es labprāt uh, svītrot gan fiksētās summas, gan vienreizējos maksājumus, bet tā vietā ieviest augstāku procentu likmi no 7 līdz 9 procentiem. Manuprāt, uh, piedziņas maksai būtu jābūt tieši tādai pašai, kādas ir piedziņas izmaksas, jo uz kādiem tad kritērijiem balstoties mēs lemjam par 40 eiro, 70 eiro vai citām summām. Mums ir zaudējumi, un uzņēmumi vēlas atgūt šos zaudējumus. Viņi vēlas, lai viņiem samaksā iespējami ātrāk, un tāds ir faktiskais mērķis. Paldies! Un paldies, Arijas kungs! Eh, muchas gracias, presidente. Eh, bueno, en primer lugar, también. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es eh, arī vēlētos apsveikt referenci ar eh, lielisku ziņojumu sagatavošanu un lielisku sadarbību. Darbs ir bijis auglīgs un eh, kaut arī mums ir bijušas domstarpības par sākotnējo tekstu redakciju, tomēr mums ir izdevies panākt visiem piemērojam likumdošanas iniciatīvas priekšlikumu. Izskatās, ka mums izdosies rast risinājumu maksājumu kavējumu novēršanai komercdarījumos, pie tam dažādos sektoros. Vēl bez tam esmu pārliecināts, ka šis teksts un arī iesniegtie grozījumi ir domāti to problēmu risināšanai, kurus mēs vēlamies redzēt maksājumu kavējumu novēršanai. Vēlētos vērsties arī pie Marcepkunga. Viņa grozējumos mēs nerunājam par apdrošināšanu, bet gan par dažādiem finansiāliem instrumentiem. Un tieši ņemot vērā apdrošināšanu, es uzskatu, ka tas būtu labs risinājums. Varbūt, ka nevajadzētu iekļaut apdrošināšanas iespēju novēlotiem maksājumiem šajā direktīvā, un tomēr doma ir izcila. Uh, Varbūt, ka vajadzētu savā veidā apdrošināt abas komercdarījumu parakstītājas puses. Tā katrā ziņā būtu iespēja. Finanšu instrumenti, par kuriem runāju savā grozījumā, ir tādi, ka, jā, protams, es uzskatu, ka valsts sektoram, publiskajam sektoram ir jāmaksā rēķins brīdī, kad tas ir jāsamaksā. Tātad, stājoties komerc saistībās, ir jābūt skaidram, ka to varēs samaksāt. Un eh, tad apmierināt būs visi. Taču problēmas rodās tad, ja uzņēmumi nesaņem laikā maksu par izdarītajiem pakalpojumiem. Līdz ar to es uzskatu, ka nebūtu vērts parakstīt apdrošināšanu jau iepriekš, jo, protams, ka mēs visi ceram, ka situācija atrisināsies, taču, lai situācija varētu atrisināt pēc iespējas ātrāk un visiem par apmierinājumu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nerunātu tikai un vienīgi par sankcijām un juridiskām sekām, varbūt, ka mēs varētu to nosaukt par, mēs varam runāt par tādām sankcijām tad, kad uh, abas puses neizpild savas saistības. Vojtovs kundze un pēc tam Mandos kungs, kurš ieradās mazliet vēlāk, Manders kungs, tātad Rojtovs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos izmantot manā rīcībā esošos laiku, lai pamatotu savus grozījumus. Un te ir runa par uh, regulu, un tāpēc mums vajadzētu būt eh, diezgan precīziem un drošiem par to, ka mūsu grozījumi ir pamatīti. Es ierosināju piekto grozījumu ceturtajam pantam, un eh, te ir runa par eh, kopējiem vienotiem rēķiniem un situācijām. Es gribētu paskaidrot situāciju attiecībā uz slimnīcām. Tātad eh, slimnīca ir pasūtījusi medikamentu, ir bijuši vairāki pasūtījumi, ne tikai viens, un te var būt risks, ka kādā konkrētā brīdī varētu būt sakrājušies vairāki rēķini, un, ja ir tikai viens eh, piegādātājs, vai vajadzētu visus šos pasūtījumus uzskatīt par vienu kopīgu, ko vienā kopīgā rēķinā iekļaujamiem? Uh, arī tad, kad ir runa par eh, maksājumu kavējumiem. Es labprāt pārunātu šo situāciju ar uh, tiesību ekspertiem, un es nevēlētos, lai notiek tā, ka eh, šī daudzu rēķinu situācija uh, novestu pie tādas spekulatīvu rēķinu situācijas. Un es uzskatu arī, ka nevajadzētu izšķirt starp sankcijām pret valsts uzņēmumiem un privātiem uzņēmumiem. Uh, Es uzskatu, ka mēs esam raduši kompromisu, kā mēs vēlētos rīkoties, un līdz ar to vajadzētu mm, pievērsties šim piektajam pantam ar 5% sankciju un to svītrot. Ehm, un tad vēl runājot par 30 un 60 eh, dienu termiņiem. Ko tad mēs īsti te vēlamies panākt? Mēs gribam vienkāršot sankcijas, bet eh, mēs eh, nenodrošinām to, ka maksājumi, maksājumi kavēšanās gadījumā patiešām tiek nosekti. Manuprāt, tas nav pareizi. Un nav arī labi, ka ir viena noteikumi valsts uzņēmumiem un pavisam citi noteikumi privātajiem uzņēmumiem katrā valstī būtu jābūt iespējai eh, pašiem nolemt, eh, kas tad īsti ir eh, valsts uzņēmums un kas nav, un te var rasties arī turpmākas problēmas. Manuprāt, mums ir vajadzīgas lielākas sankcijas un nav pareizi, ka vienam tiesību subjekta rīcībā ir 60 dienu termiņš un citam subjektam tiek dotas 30 dienas. Manuprāt, šāda situācija nav īsti morāla. Uh, un tad runājot par vienotām maksājumu sankcijām no komisijas puses, arī te īsti nav kārtības. Uh, par piedziņas izmaksām un piedziņas izmaksu kompensēšanu, es ierosināju pakāpenisko pieeju. Ja runa par mazākas summas piedziņu, tad eh, varētu iztikt ar vēstules uzrakstīšanu, bet, ja runa par lielākām summām, ir jau vajadzīgs jurists, un tas nozīmē lielākas izmaksas. Tāpēc nav labi, ja mums būs uh, vienotā summa, teiksim, 1000 eiro apmērā. Manuprāt, uh, te vajadzētu izvērtēt uh, faktiskos apmērus. Un visu beidzot. Mans eh, grozījums attiecībā uz sankcijām. Es uzskatu, ka mums savā pieejā nevajadzētu ieviest šo 5 eiro principu. Mm, man šķiet, ka vajadzība būtu pēc uh, lielākām summām, kas īsti neatbilst šim režīmam. Paldies. Eh, protože nyní, je, nyní existuje pěti, eh, hranici 5 euro, pod kterou... Uh, jā, tad precizējums. Uh, vai past, pastāv 5 eiro robeža? Un, ja, ja šie 5 eiro robeža tad kavēšanas procenti parādās, kad šī summa pārsniedz šo robežu, un es vēlētos, lai šī robeža tiktu ierobežota, tiktu ievērota. Uh, jo pretējā gadījumā mums te draud tāda diezgan spekulatīva izturēšanās no, no, no izpildītāja puses. Uh, Finally, Mr. Mendes. Last but not least, uh, Chair, I hope... Uh, uh Un visbeidzot, priekšsēdētāji kungs, kā man pietrūkst šajā ziņojumā, ir uh, atsauc uz bankām. Mēs atbalstam bankas, un tomēr lielākā problēma ir finansējuma pieejamība. Es uzskatu, ka valsts sektoram būtu jārāda piemērs pārējiem. Uh, Tāpēc uzskatu, ka ja valsts sektora uzņēmumi maksā pārāk vēlu, tad es uzskatu, ka viņiem ir jāmaksā soda nauda. Maksājot laikā, uzskatu, ka nevajag nedz soda naudas, nedz sankcijas, tad viss notiek, kā tam ir jānotiek. Sankcijas ir domātas tikai valsts sektoram un tiem uzņēmumiem, kuri novēlo maksājumu. Un es uzskatu, ka būtu tikai loģiski, ja novēlotajiem maksājumiem uzliktu ne tikai proce soda procentu, bet arī soda naudu. Un iespējams, ka pēc šīs direktīvas pieņemšanas mums izdosies rast risinājumu finansējumu pieejamībai. Tātad valsts sektors un tie uzņēmumi, kuri varētu aizņemties tad no bankas un samaksāt maksājumus laikā. Tas būtu mans secinājums un ceru, ka pie tā šī direktīva arī novedīs. Paldies, ceru, ka atbalstīsiet šos grozījumus. Priekšsēdētājs, paldies, Toine, paldies visiem. Un tagad es došu vārdu Brigmanas kundzei no komisijas, un pēc tam Brian kungam, kurš ir enerģiski vadījis sarunas padomas darba grupās. Pirms Brigmans kundze sāks runāt, vēlētos tikai pateikt, ka raugoties uz ietekmes seku novērojumu detaļām, par kurām runājām jau pašā sākumā, ir skaidrs, un to kolēģi jau šeit pieminēja, ir visu komercdarījumu iesaistīto pusu maksājumu harmonizācija. Tā tad analīze pilnībā vēl nav notikusi. Es tikai vēlētos pateikt komitejai, ka par šo aspektu komisija ir detalizēti e, izskatījusi uh, Un eh, iespējams, ka mums vajadzētu par to parunāt pirms mēs pieņemam galīgo lēmumu, kādu ceļu izvēlēties. Un iespējams, ka referentei un ēnu referentiem vajadzētu vēlreiz to pārskatīt. Bet, Brigmanas kundze, jūsu viedoklis par novēlotajiem maksājumiem, kurus jūs uzskatiet par adekvātiem un kurus jūs uzskatiet varbūt eh, par problemātiskiem? <coughs> Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je voulais commencer. Paldies, priekšsēdētāji. Es tik tiešām vēlētos sākt atsaucoties uz ietekmes novērtējumu, kurā komisija analizēja harmonizācijas iespējas maksājumu termiņiem. Vai mani dzird jautā runātāji? Jā, tā tad. Uh, Komisijas secinājums ievērojami atšķīrās no tās vienprātības, kur it kā izriet no diskusijām šeit komitejā. Protams, ka es nevaru uh, slēpt savu vilšanos par šādu notikumu. Uh, virzību. Mēs visi tomēr vēlamies nodrošināt eh, to, lai maziem vidējiem uzņēmumiem būtu atvieglot situāciju, bet mums jāskatās arī eh, veidi, kā mēs to varam panākt. Mums, acim redzot, ir atšķirīgi pieeja. Tātad mums un komisijā un eh, to politisko grupu pārstāvjiem, kuri šodien ir izteikušies šeit, tā kā zināmā mērā esam vīlušies. Uh, Un eh, krīzes laikā piekļuve kredītresursiem ir apgrūtināta praktiski visiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Un mēs uzskatām, ka maksājuma termiņa saskaņošana uzņēmumiem ietekmēs noteikti arī iespēju iegūt kredītus. Tas principā nozīmē to, ka lielākie uh, uzņēmumi varēs eh, pagarināt šos kredīti iegūšanas termiņus, un eh, mazākie uzņēmumi savukārt nonāks banku eh, rokās. Viņiem nebūs tik pieejami un, un tik labvēlīgi termiņi. Es nedomāju, ka ir tāda situācija, kurā mazavīdiem uzņēmumiem būtu ļoti viegli risināt šādas lietas. Tad jautājums par kreditoriem un par maksājumu kavējumiem ir ļoti aktuāls. Neaizmirsīsim arī to, ka e, daudz uzņēmumu ievērojam labumu gūst no starpuzņēmumu aizdevumiem un kredītiem. Un, ja situācija mainīsies, tad šie uzņēmumi, protams, eh, zaudēs šo labvēlīgo situāciju. Tā kā esmu principā vīlusies tajā, ko dzirdēju šajās diskusijās. Tomēr eh, mūsu ietekmes eh, novērtējumā tika uzsvērts plusi un mīnusi, kurus mēs konstatējām un eh, kopējā eh, aina tad vairāk veidojās negatīva, tā kā es nevarētu piekrist vairākam šeit minētajām lietām. Kas attiec uz mūsu priekšlikumu eh, galveno ideju, tātad šo uh, maksājuma termiņu saskaņošanu un tieši attiecībā uz valsts iestādēm, mēs uzskatām, ka mazie vidē uzņēmumu un uzņēmumu kopumā atrodas e, principā tādā situācijā, kur viņiem vairs nav nekādas manevra iespējas. Savukārt valsts iestādes atrodas pilnīgi citā situācijā, kā jau to atsevišķi runātāji iepriekš norādīja. Un tad galvenā ideja ierobežot šo termiņu uz 30 dienām ir ļoti svarīga mūsuprāt. Un mēs vēlamies uh, nodrošināt, lai tas arī tiktu ievērots. Uh, protams, ka progress, tas būtu progress uh, salīdzinot ar esošo situāciju, mēs būtu ļoti vīlušies, ja uh, šis priekšlikums beigtos ar to, ka tiktu ievies 60 dienu vai pat garāks termiņš. Tas, es domāju, būtu eh, milzīgs sarūktinājums maziem vidējiem uzņēmējiem. Eh, tā kā laiks ir ierobežots diskusijām, es eh, aprobežošos pagaidām ar šīm diviem galvenajām idejām. Protams, ka komisija vēlas panākt kompromisu, bet mēs vēlamies, lai šis kompromiss būtu gan no tiesiskā principa drošs, gan arī labvēlīgs MVU. Labi, paldies. Tālāk, Brian, eh, kungs pārstāvot padomi, lūdzu. Jā, paldies, priekšsarētāji. Nezinu, cik bieži eh, padome vairāk piekrīt komisijai nekā parlamentam, bet tā nu šoreiz ir gadījies. Uh, Mēs pilnībā varam pievienoties eh, tām bažām, kuras paud komisijas pārstāve. Tātad ar šo virzību, kas šobrīd eh, notiek parlamentā attiecībā uz galvenajām idejām šajā priekšlikumā. Tātad maksājumu termiņu saskaņošana starp uzņēmumiem, to pētīja komisija savā ietekmes novērtējumā un tika konstatēts, ka nav atrasts uh, pašreizēji labākais uh, risinājums. Uh, līdz ar to es vēlos pieminēt to, ka ja parlaments šobrīd uzstāja uz šo situāciju, tad faktiski jāsaka, ka nevis tiek atrisināts esošās problēmas, bet arī praktiski radīti jaunas problēmas kur, kuras komisija pat nebija iekļāvusi savā sākotnējā priekšlikumā. Un es domāju, ka jūs varēsiet šajā ietekmes novērtējumā arī iepazīties arī ar pamatojumu, kāds komisija bija. Tāpēc esiet ļoti piesardzīgi izsakoties par periodu šo maksājumu termiņu saskaņošanu. Un mēs kopumā piekrītam komisijas analīzei. Un otrkārt, Mēs arī piekrītam tam viedoklim, ka publiskai sektoram, ar ko tiek saprast valsts pārvaldes iestādes, šim sektoram ir jābūt ierobežotam, lai nepieļautu to, ka viņi izmanto savas pilnvaras, savu varu nepienācīgā veidā. Līdz ar to Būtu jānosaka vispārējais princips, kā to aicina komisija - 30 dienas ar atsevišķiem izņēmumiem, kas ir minēti. Es tad vēlētos pieminēt vēl vienu šādu negatīvas virzības eh, jomu, par kur mēs esam nobažījušies, Un tas ir parlamenta mēģinājums paplašināt aptvērumu. Tātad, kas īsti ir saprotams ar šo publisko sektoru, kas tajā ietilpst? Principā tagad izskatās, ka tiek mēģināts iekļaut tur daudz plašāku sektoru, padzenot to zem šī publiskā sektora definīcijas, jo tiek mēģināts eh, skatīt arī tādus uzņemu, uzņēmumus, eh, pret kuriem būtu jāizturas kā pret privātu uzņēmumiem, jo viņi darbojas tajā pašā nozarē vai tā pašā jomā. Tāpat tas ir arī e, jāizvēlas, vai tiešām vēlamies bargāk izturēties pret publisko sektoru, vai tas ir pamatot. Padome neatbalsta šādas e, aptvērumu, darbības jomas paplašināšanu. Mēs uzskatām, ka komisijas ierosinātā definīcija publiskajam sektoram ir tā, kas ir pareizā un kas ir jāievēro. Tālāk eh, soda naudas vai sankcijas, eh, tātad 5. pānta 5. punkts. Padome ir pret šādu ierosinājumu. Padomu uzskata, ka šie 5%, par kuriem tiek runāts, ir absolūti neproporcionāls lielums, un tādējādi tiktu radīts ļoti daudz problēmu. Tātad, ja jūs saskaraties ar šādām sankcijām, tad, tad var nonākt eh, situācijā, kad jūs eh, kompensējat daudz vairāk nekā tas būtu nepieciešams, neproporcionāli, kas principā izkropļo šīs eh, biznesa attiecības. Šeit taču mēs nerunājam par atsevišķām personām, kas gūst labumu no šādiem maksājumiem un kompensācijām. Mēs gal galā runājam par, par valsti, kas gūst labumu, un tas mums jau šķiet ir situācija situācijas izkropļošanu. Un mums nepieciešams ir veidot likumdošanu eh, tādā veidā, lai izvairītos no problēmām gan šodien, gan arī nākotnē. Tāpat es vēlos arī norādīt to, ka padome ir samērā tuvu tai sākotnējai pozīcijai, kuru pauda komisija, izņemot šos 5%. Tātad, izņemot šo vienu lietu, mēs principā esam ļoti tuvu komisijas eh, nostājai. Un, ja tas būtu iespējams, um, mēs tad aicinātu parlamentu pārskatīt savu nostāju. Un uzklausot Vailers kundzi, es, protams, apzinos, eh, cik eh, sarežģīti ir bijis viņai strādāt ar šo tiešām sarežģīto jautājumu. Tā kā paldies jums! Vailers kundze, mēs tiešām nevēlamies uh, atklāt jaunu diskusiju kādu. Bet, bet Jā, jā, paldies, priekšsarētāji. Es eh, negribēju jaunu uh, kārtu diskusijām atstāt viscieņu komisijas pārstāvēji, bet mēs konsultējāmies ar savām kolēģiem un mēs sapratām, ka komisija ir vīlusies, tomēr mums visiem ir vienots mērķis - atvieglot dzīvi mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Es saprotu, ka jūs esat vīlušies, bet mēs gan īsti neizprotam, un te man jāatvainojās. Ir, uh, teikšu atklāti, es īsti neizprotu, par ko konkrēti jūs esat vilšies. Jāsaka, priekšsēdētājs, eh, varbūt, ka jūs apskatīsiet uh, ietekmes novērtējumu konkrēti, un tur skaidri ir norādīts, kāpēc komisija ir izvēlējusies nepieņem šo priekšlikumu. Tā kā es aicinu kolēģis, kuriem interesē tiešām ieskarieties šajā ietekmes novērtējumā, un tur komisija ir uzrādījusi savus argumentus. Un tad jūs varat salīdzināt, vai jūsu argumenti var izturēt e, šo salīdzinājumu. Bet ņemot vērā to, cik svarīgu lomu šī komiteja ir piešķīrusi šīm diskusijām un eh, kā mēs izskatām rūpīgi šo dokumentu jau no paša sākuma, bet lielākā daļa no kolēģiem ir izvēlējušies ignorēt komisijas veikto analīzi, es vienkārši aicinu vēlreiz ielūkoties šajā ietekmes novērtējumā un uh, apskatīt, kāda ir šī argumenta komisija bijusi. Un To es īpaši Hansenas kundzei vēlos norādīt, kur principiāli ir pret komisijas viedokli. Tā būtu mana neitrālā nostāja. Dion kungs, es īsti nevēlējos atklāt eh, jaunu diskusiju kārtvējumus, ir kaut kas ļoti specifisks. Jā, paldies priekšsarētāji. Tā kā jūs mums otrais jau aicinat ieskrēties ietekmes novērtējumu, vai jūs tiešām uh, Domājat, ka mēs kā ēnu referenti sākām strādāt neizlasot dokumentus? Protams, ka mēs esam to izdarījuši un izlasījuši. Bet mēs darām kaut ko vairāk. Mēs, mēs runājam arī ar uzņēmumiem, ar uzņēmumu pārstāvjiem. Un tik tiešām secinām, ka šo uzņēmumu pārstāvu vēlme ir pretēji tam, ko komisijas pārstāv tikko paziņojusi. Ir ko viņi rakstījuši savā ietekmes novērtējumā. Tā kā mēs noteikti arī lasām dokumentus un tiekamies ar viņiem. Okay. Right. Thank you. Well, I'm... Labi, jā, tātad, eh, protams, man liels prieks, ka jūs esat izlasījis šo ietekmes novērtējumu. Tātad jūs jau, protams, sapratāt, ka es tā arī atbildēšu. Tātad, uh, Otrakārt vēlējos pateikt, ka mums ir jārunā arī par šā likumdošanas priekšlikuma tiesisko pamatojumu. Un, ja koordinatori piekrīt, es vēlētos juridiskajiem padomdevējiem piedalīties mūsu koordinatoru slēgtajā sēdē. Vailers kundze, vārds noslēgumam jums. Ja, Jā, es labprāt sniegšu šādu noslēgumu. Es gribētu pievērsties dažiem jautājumiem un komentāriem. Pirmkārt, pēdējā piezīme. Es apzinos, ka um, mani kolēģi, protams, uh, tostarp ar Jēnu referenti ir visi izlasījuši vajadzīgos dokumentus, un viņi arī bijuši klāt diskusijās, un tāpēc viņi labi pazīstami ar visiem plusiem un mīnusiem, ar visiem punktiem, kas liecina par un ar visiem, kas liecina pret. Uh, un eh, tāpēc eh, viņiem ir jāpieņem politisks lēmums. Eh, pirmkārt, runājot par padomi, es saprotu, ka padomi ir vīlusies, taču tas ir demokrātisks process, kurā piedalās daudzas atšķirīgas frakcijas un grupas. Uh, Tā nu tas ir sanācis, un es gribētu teikt paldies Dievam, ka nav uh, nevienas frakcijas, kas nevar lemt viena pati. Vienmēr ir jāvienojas ar citiem. Un mums šeit ir 27 dalību valsts, un es ļoti priecājos par to, ka ir piecas atšķirīgas pozīcijas. Un uh, arī, arī mums šeit ir savas intereses Mm, savukārt padomē noteikti ir arī ir savukārt citas nacionālās intereses. Tas ir demokrātisks process un tāpēc eh, ir eh, jāpieņem arī grozījumi. Arī man tas ir jādara. Es te negribu atkārtoties, bet es un arī lielākā daļa manas frakcijas eh, labprāt gribētu, lai tiktu atstāta paturēta līgumslēgšanas brīvība. <clears throat> Un uh, Taču es, es redzu, ka vairākumu šeit panākt nav iespējams, un es esmu elastīga citu pozīciju pieņemšanā. Es arī uzskatu, ka mm, valsts sektora līgumslēdzējiem vajadzētu rādīt piemēru, taču es gribētu aicināt neatkārtoties, neatkārtot to, kas tiek izskatīts jau kopš decembra, proti 5% sankcijas eh, publiskā sektora līgumslēdzējiem. Jau no debatas sākuma šajā parlamentā mēs uzskatījām, ka 5% ir pārāk augsta likme, un tagad pēc pusgada ilgas debatas mums nav jāatgriežas pie šī punkta. Par 5% nekad neviens netika iestājies, savukārt ir bijušas runas par 2%, kā arī par eh, to, lai nebūtu soda procentu, bet lai būtu kavējuma naudu paaugstināšana. Eh, tā jau ir konkrēta sankcija, bet bez konkrētiem noteikumiem mēs nevaram virzīties tālāk. Eh, šī diskusija turpinās no 2000. gada, un mēs vēl nekur neesam tikuši. Visu beidzot, es gribētu pateikties juridiskajai komitejai un, un, un arī norādīt uz uz, uz, uz, uz to devumu, ko ir devusi juridiskā komiteja attiecībā uz pantu par uh, komercdarbības metodēm, tās nedrīkst pārāk zemu novērtēt, un tāpēc es gribētu pateikties šai komitejai. Mēs šeit eh, nekādā gadījumā nestrādājam pie pie tādiem noteikumiem, kādi ir Francijā, kur ir simtiem izņēmumu, kur, kur nav iespējams gūt tādu pārskatāmu pārskatu. Un, uh, un pastāv pārāk uh, liela birokrātija. Ja mēs vēlamies panākt tādu saskaņotu tiesību aktu, tam ir jābūt saprotamam un praktiski pievērojamam, un tas nedrīkst būt birokrātisks. Tāpēc es vēlos aicināt pieturēties pie šiem principiem. Uh, un e, jebkādiem, e, jebkādiem sarežģījumiem ir jābūt labi pamatotiem. Mēs te nedrīkstam pieļaut pārāk daudz izņēmumu. Un es e, labi apzinos savu kolēģu radošumu, es jau esmu to pieredzējusi. Liberālajā frakcijā pastāvēja trīs dažādi viedokļi. Un uh, Jā, atvainojiet, jo jūs esat vienīgais zaļais, kurš ir palicis eh, konsekvents, eh, pārējiem viedokļi ir ievērojami mainījušies. Eh, visu beidzot, es gribētu norādīt, ka mums vajadzētu būt pietiekami drosmīgiem, lai līdz galam pastāvētu par mūsu lēmumu. Mēs nedrīkstam šeit pieļaut juridiskas atkāpes, tas ir politisks lēmums. Te ir runa par to, vai mēs paturēsim līgums slēgšanas brīvību vai nē. Un uh, risinājumi ir iespējami, ja mēs tos vēlamies. Un uh, Kreutzmann kungs. Uh, Te ir jārunā arī par iespējām ieviest Vācijas tiesību aktos uh, šos soda naudu principus. Ja mēs to politiski gribētu, tas būtu iespējams. Ja mēs to politiski nevēlētos, tad, protams, mēs varētu pateikt, nē, mums ir cita nostāja un citi instrumenti ir pamatotāki. Uh, taču Es negribētu atgriezties pie tīri juridiskā līmeņa un pateikt, nē, tas nesanāks. Ja mēs e, politiski uzskatām, ka mums ir vajadzīgi noteikumi privātiem uzņēmumiem, tad mums par to ir jāpastāv. Un ja mēs uzskatām, ka mums ir jāpalielina kavējuma nauda vai citas summas, arī par to mums ir jāpastāv. Uh, Mm, ja mēs domājam, ka kāds vēl, ja mēs vēlamies kaut ko panākt MVU labā ar citiem instrumentiem, kā jau mēs dzirdējām, te ir dažādi mērķi, mums ir jābūt vienotam, saskaņotam tiesību aktam. Un lai, lai nenotiktu tā, ka trīs mēnešus pēc tiesību akta pieņemšanas sāktos tiesvedība. Un uh, Un tāpēc eh, Strasbūrā mums būs iespēja vēl runāt par eh, topošo tiesību aktu, lai tas būtu efektīvs tiesību akts, ko, kas visiem būtu pieņemams. Tāda nu ir demokrātija, tā mums ir jāpieņem, un mums ir jārod skaidrs vairākums arī eh, sadarbībā ar padomi. Thank you very much indeed, uh, Barbara Viola. For... Jā, paldies Vailers kundzei, tāpat arī visiem pārējiem, kas piedalījušies šajā diskusijā. Ir tātad 28. aprīlī mēs balsosim. Protams, ka būs arī diskusija. Mums šobrīd ir bijusi ļoti laba viedokļa apmaiņa. Un es domāju, ka Vailers kundze vēl arī apmainīsies vēlreiz ar viedokļiem ar ēnu referentiem un izskatās, ka padomē vēl būs diskusijas, jo kā man šobrīd izskatās, eh, pats būtiskākais, ko mēs varam eh, darīt MVU labā, ir uzlabot šos maksājumu termiņus. Un um, ņemiet vērā, ka eh, šis tiesību akts sāksies spēkā 20 dienas pēc publikācijas, tā kā tiešām tas notiks ļoti ātri. Uh, Mēs, protams, jau vairākus mēnešus diskutējam par šīm lietām, bet es domāju, ka Gebhards kundze jau eh, izteicās šajā sakarā arī. Tā kā es tiešām eh, gaidu šo balsojumu 28. aprīlī. Labi, paldies! Šobrīd tad eh, mēs beidzam mūsu sanāksmi. Pulksten sešos būs koordinātoru sanāksme. Tā tad aicinu koordinātors tur piedalīties, tad uzklausīsim arī juridisko dienestu un Vaiskaibers kundze eh, runās par savu priekšlikumu un eh, iespēju panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Tātad visiem pārējiem mēs tiekamies šai pašā telpā rītdien 9 no rīta, uzklausīsim Grehu eh, kunga viedokli par vienoto tirgu un Montekungs būs 11. rītā. Tā kā tiekamies!